Let's resume the, the meeting. Atsāksim darbu. Redzu šeit divus kolēģus, varu vismaz ar viņiem runāt, es esmu pats šis trešais. So we have, uh... Un tātad. diskusijas par afeta atzinumiem attiecībā uz ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu Eiropas ārējās darbības dienestam. Kā ierasts, ierosina to visu apspriest kopīgiem spēkiem Ievadvārdiem varu teikt, ka, kad runājam par budžeta apstiprināšanu, izpildus apstiprināšanu, tad, jāsaka, mūsu priekšā ir tāds delikāts uzdevums. Jāpārliecinās par to, kā tiek tērēties līdzekļi. Un tāpat laikā nedrīkstam arī ļauties pārliecīgai vienkāršošanai, neņemt vērā ārējās darbības dienesta specifisko lomu un īpatnības. Uh, Priecājos, ka referents Vangels Mēmarakis ir izvēlējies līdzsvarotu piespēju un pieeju, un lai arī norāda uz atsevišķām trūkumu vietām, tāpat laikā tās pasniedz zināmā kontekstā. Nu, un tagad lūkšu viņu prezentēt abus šos atzinumus kopā. Lūdzu, jums vārds. Lielas paldies priekšsēdētāji, godātie kolēģi! Pirmām kārtām gribu teikt paldies sekretariātam un visiem, kas man palīdzēja gatavot šos atzinumus. Tāpat paldies Eiropas revīzijas palātai par lielisko ziņojumu. Eiropas Savienība šodien sastopas ar lieliem problēmu jautājumiem ārpolitikas jomā, un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs būtu vienoti un saliedēti un spēlētu globālu lomu ārpolitikā tā, lai varētu izmantot šīs skaidrās noformulētās nostājas attiecīgiem mērķiem. Kas attiecas uz mazākām valstīm, un pats esmu tieši no tādas, gribētu teikt, ka arī mēs kā mazas valsts vēlamies tapt ies, iekļautas šai aizsargājumu interešu lokā. Mums nepieciešams arvien vairāk mm, kompetenču ietvert, finansēt uzdevumu tieši tāpat. Un tieši tāpēc revīzijas palātas ieguldījums šajā gadījumā bija tik liederīgs. Mums, protams, jāpārstāv pilsoņu intereses, mūsu atbildība ir milzīga. Mums jācenšas pārliecināties, ka Eiropas nodokļu maksātāji patiešām mm, saņem pārskatāmību un labus rezultātus. Tas attiecas, protams, arī uz NVO. Starptautiskās organizācijas savukārt piedāvā revīzijas palātiem jebkāda veida dokumentus, kas tai būtu vajadzīgi. Zinu, ka sadarbība pilnīgi ar ēnu referentiem būs ļoti auglīga un tieši tāpat arī ar pārējo komiteju. Paldies! Paldies! Nu, tad tagad ļaujiet man pavērties apkārt. Kolēģis Andru Lakis vēlas izteikties, lūdzu. Paldies, izteikšos īsi. Domāju, ka kolēģis ir paveicis vienkārši izcilu darbu, gatavojot šos atzinumus. Paraugoties uz tiem, redzam, ka tur ir vairāk ļoti svarīgi punkti attiecībā uz budžeta apstiprināšanu par 2018. finanšu gadu, un gribētu divus no tiem pieminēt. Pirmām kārtām finansējums NVO ārkārtīgi svarīgi, lai mēs šeit signalizējam, eh, ka faktiski kopumā nesastopas organizācijas ar pārskatāmības problēmām, izņemot tās, kas tiek finansētas caur ANO. Un šai ziņā mums, kā, mums vajadzētu vaicāt Eiropas, Eiropas komisijai sagatavot atbilstīgu ietvaru no, uzlabojumiem šai ziņā. Un tīpaši tas attiec uz EAS. Gribētu šeit teikt, ka piekrītu tam, ko teica referents. Jā, pastāv vajadzība spēcināt mm, šo dienestu ar personālu, ar mm, resursiem, jo gal galā tā, šis dienests nedarbojas tikai kā atsevišķa dalī, mm, dalībvalsts struktūra, piemēram, bet nē, tā jāstarbojas vēl arī virkni citām organizācijām un tā tālāk. Referents ir no Krētas un eh, ir šeit Briselē, un es domāju, ka viņam šī pieredze arī ar mazvalstu aizstāvēšanu palīdzēs sagatavot atbilstīgu ziņojumu. Paldies! Nu, lūk, tāds Krētas īpašais ieguldījums nenoliedzami. Nu, jā, labi par to uzzināt. Vai ir vēl kāds ēnu referents, kas vēlas izteikties vai kas vēlas runāt ēnu referentu vārdā? Nē, šķiet, ka nevienu tādu neredzu zālē. Vai jūs vēlaties reaģēt uz šiem draudzīgajiem apgalvojumiem, referentkungs, ja vienkārši eh, nu, atstāsim visu tā, kā tas ir. Nu, ja nav citu kolēģi, kas vēlas izteikties, tad tādā gadījumā mēs varētu diskusijas beigt. Gro, grozījuma iesniegšanas termiņš ir 10. decembris, pulkstens 11. 18. darba kārtības punkts - dažādi jautājumi. Vai kādam ir kas cits vēl minams, sakāms, komentējams? Nē, šķiet, ka nē. Nu, tad tādā gadījumā informēju jūs, ka nākamās sanāksmes paredzētas pirmām kārtām 16. decembrī no 17. pēcpusdienā līdz 8.30 Strasbūrā. Tālāk arī daudz laimes jaunā gadā un tad nākamajā gadā 20. un 21. janvārī 20. Mm, janvārī pēcpusdienā un 21. janvārī gan no rīta, gan pēcpusdienā. Jā, lūdzu, jūs ko vēlējāties vēl teikt? Paldies! Mm, konstatēju, ka pēdējās dienās Irānā ir ārkārtīgi dramatiska situācija. Situācija ir samilzusi, nu, kļūst ar vien vardarbīgāka. Varbūt nākamnedēļ mēs varētu uh, iekļaut attiecīgi darba kārtībā Irānu, tā ka saņem papildi informāciju par notiekošo. Jo es zinu, ka, piemēram, tieši šobrīd vairāk par 750 cilvēkiem jau tikuši nogalināti, vairāk kā 12 tūkstoši ievainoti un arestēti. Jā, saskaņā ar informāciju manā rīcībā šie skaitļi tieši tādi arī ir. Režīms šķiet kļūst ar katru brīdi represīvāks visu šo demonstrāciju dēļ. Es nodošu šo jūsu lūgumu sekretariātam. Varbūt tiešām arī prezidijs tad var uh, lemt par to, kad varētu būt atbilstīgāks laiks, lai šo jautājumu apspriesta. Mikrofonu ieslēdziet, lūdzu, saka priekšsēdētājs. Nu, varbūt, ka mēs varam šeit apspriest ne tik vien šos notikumus, bet arī varbūt varam to tādā reģionālā ietvarā skatīt, jo, protams, ka to nevar ņemt ideā, izolēti. Jemena, Sīrija, Libāna Nu, jā, Irāna ir um, sarežģītāks stāsts, bet, nu, jā, es domāju, ka šīs diskusijas ir vajadzīgas. Paldies par šīm piezīmēm. Nu, un, ja tad vairs nav nekas cits sakāms nevienam, tad sanāksmi slēdzu. Visiem liels paldies. Paldies arī tulkiem, saka priekšādātājs, priekšādātāji. Paldies, ja kāds klausījās tulkus, un līdz ar to sanāksme noslēgusies.